Uh, next point. Uh, ladies and gentlemen. Nākamais punkts, uh, dārgie kolēģi, nākamais punkts - balsošana. Atvainojiet, uh, atvainojiet, uh, ka jums visiem bija jāgaida 15 minūtes, atvainojiet par šādu kavēšanos bet mums bija ļoti interesanta koordinatora sanāksme, un eh, ir arī panākti labi rezultāti. Tā kā viss kārtībā, nu, bet bija jāveltīja koordinatoru sanāksmē vairāk laika nekā paredzēts. Nu, tāpēc arī šī kavēšanās. Atvainojiet vēlreiz. Un tagad mums ir četri ziņojumi, par kuriem jānobalso un uh, mums tas uh, prasēs daudz vairāk par vienu stundu. Nu, tam ir jāsagatavojas. Tas skatīsimies. Nu, vēl ne par ko nevaram būt droši. Pirmais ziņojums ir par Eiropas statistiku par dabasgāzi un elektroenerģijas cenām. Barbaras kapelas uh, ziņojums tas ir. Sāksim ar testa balsojumu. Pārbaudīsim tātad, vai viss darbojas. Nepieciešams jautājums, vai esat dusmīgi par kavēšanos? Balsojiet, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Viens CPP par daudz. Labi. Labi. Pārbaudām tātad. Labi. Nu, tagad eh, ķeramies pie balsēm saraksta. 68 eh, līdz 50, prot otrā, 56 eh, līdz 56 un 68, kas ir identiski. Balsojam par, pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas norēdīts 8 par pret pārbaudīsim. Astoņdesmit. EPP un ALDE viena balss par daudz. EPP un ALDE. EPP joprojām. Beidzam balsot. Pieņemts. 81 par, pret, atturas noraidīts. 85 par, pret, atturas noraidīts. 85 varam pārbaudīt. Protams, pārbaudam 85. Beidzam balsot. Noraidīts. 87 par, pret, atturas, noraidīts. 88 par, pret, pārbaudīsim 88. Beidzam balsot. Noraidīts. 89 par, pret pret. Pārbaudīsim 89. Beidzam balsot. Pieņemts šoreiz. 90 par pret. Deviņdesmit pārbaudīsim. Beidzam balsot. Deviņdesmit viens līdz uh, sešdesmit uh, viens uh, pirmajam tātad blokā par, pret, atturas, noraidīts 62 par, pret, atturas, noraidīts. 97 par, pret pret atturas noraidīts. 10, 82, 83 blokā par, pret, pieņemts. 84 par. Tad 20 mums jāskata tagad.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 atturas noraidīts. Blokā no 21. līdz 32. par pret atturas noraidīts. 8 par pret atturas noraidīts. 34 par pret atturas noraidīts. 113 par pret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 Beidzam balsot. Noraidīts 41 par. Pret atturas noraidīts 42 par. Pret atturas noraidīts 43 par. Pret atturas noraidīts 44 par. Pret atturas noraidīts 45 par. Pret atturas noraidīts 46 par. Pret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 59 par, paret, atturas, noraidīts. 66 par, paret, atturas, noraidīts. 67 par, paret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums eh, elektroniski. To darīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49 pret 6. Tātad normatīvā rezolūcija, personāla balsojums uh, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un par starpiestāžu sarunām mums uh, nepieciešams deputātu vairākums mūsu, komi mūsu komiteja, komitejas uh, deputātu vairākums. Tātad uh, personāla balsojumu balsojam par starpiestāžu sarunām, sākam balsot. Beidzam balsot. 37. Um, ir vairākums, um, tiek grozīts šis ietvars. Nu, labi, paldies uh, referentam, referentei. Un tagad mēs skatīsim uh, ziņojumu priekšlikumu par atjaunīgas enerģijas progresa ziņojumu. Paloma Lopes Bermeho ir referente. 13. kompromiss par, par rētātoras pieņemts. 59 par, paret, pārbaudīsim, 59. Pārbaudām, sākam balsot, eh, beidzam balsot. Nav pieņems, noraidīts. Noraidīts. Noraidīts. 14. kompromiss. 14. kompromiss. What was not? What is going on? Kas te notiek? Pilot is done, yeah. You closed the vote too early. Nu, pārāk uh, maz laika bija, lai nobalsotu. Visi nav nobalsojuši. Labi. Uh, kompromis 14. 14. kompromis. 14. Please. Turmes. 59. Par 59. runa ir. Kliedz no zāles. Atvainojiet, priekšsēdētāji, saka Borelī kungs. Jūs ierosināt atkārtot balsojumu. Mēs nevaram balsot. Mēs nevarējām nobalsot par 59. Te nedarbojas ierīces. Mums eh, jāatkārto balsojums, jo, jo te ierīces vienkārši nedarbojas, mēs nevaram piedalīties, mēs vēlamies balsot. You can, you can check. You have not two votes uh, less. Uh, Jūs varat pārbaudīt un tad atrēķināt divas balsis. Uh, longer, longer, Nu, es varu gaidīt vēl, kamēr visi būs izlēmuši, bet, nu, tad eh, balsojums, balsošana turpināsies divas stundas, un, bet, nu, tagad procedūras vidū mēs nemainīsim noteikumus. Mums vienmēr ir paredzēts eh, vienāds laiks balsošanai, es eh, nevaru tagad jums piešķirt vairāk laika. Mm, es nevaru arī atļauties šeit izņēmumus, nu. Uh, Labi, ja ir pārbauda, tad es gaidīšu nedaudz ilgāk. Ja, es, ja mums būs personāla balsojums, es gaidīšu nedaudz ilgāk. Nu, tad eh, tas mums prasīs divas stundas. Man ļoti žēl, ka tas tā ir, bet nu, visiem jābūt pārliecinātiem par rezultātiem. Atvainojiet. Atvainojiet, eh, ka jūs tā jūtaties. Es gaidīšu ilgāk. 14. kompromiss par, pret, nu, mēs to pārbaudīsim. 14. kompromiss. Es apsolu nogaidīt, kamēr visi būs nobalsojuši. EPP divas balsis eh, par daudz. Tagad, es, eh, tagad mēs beidzam balsot. Pieņemts. Papildus 14. kompromisam papildinājums 14. tad par, pret. To arī pārbaudīsim. Tad papildinājums 14. Gru, kompromisam. Beidzam balsot. Pieņemts 15. kompromiss par, pret, atturas, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Atvainojiet par to. 72. Pārbaudām. 72. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret. Pārbaudīsim 18. kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņ... Atvainojiet, cik priekšsādātājs 85 par pret 85 vēlreiz. Varbūt jūs nebijat sagatavojušies. 85 par pret atturas. Mums jāpārbauda 85. diemžēl. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Mm. Un tagad skatīsim 90. 90. par. Paret. Pārbaudīsim arī šeit, diemžēl, ir jāpārbauda 90. Beidzam balsot. Noraidīts. 91 par. Paret. Nu, atkal jāpārbauda. 91. Beidzam balsot. Noraidīts. 92 par. 92 par Pret. Noreidīts. 19. kompromiss par pretāturas pieņemts. Grozījums 101. Uh, par. Pret. Pārbaudīsim. 101. grozījums. Beidzam balsot. Noredīts. Simtu desmitais par. Paret. Atturas noredīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas pieņemts. 123. par pret atturas noraidīts. 124. par pret atturas pieņemts. Redži 4 par, paretā turas pieņemts. Kompromis 21 par, paretā turas pieņemts. 131 par, paret, ā, pārbaudis. 131 pārbaudām. Pārbaudām 131. Beidzam balsot. Noraidīts. 132 par pret atturas. Pārbaudīsim arī šo. Pārbaudām 132. Beidzam balsot. Noreidīts. 133 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 22 par pret atturas Atturas pieņemts. 137. Papildinājums par. Pret. Pārbaudīsim. 137. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 139 par pret. Pārbaudīsim. 139. pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret pret. Pārbaudīsim 24. 24. Beidzam balsot. Noraidīts. 146 par pret. Lūdzu, paceļot roku. 146 par pret. Tomēr jāpārbauda 146 mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 147 par pret. Pārbaudīsim arī šo. 147. Beidzam balsot. Pieņemts 148 par. Pret. Tāds pats vairākums. Pieņemts. 149 par. Pret. Pārbaudīsim. 149 pārbaudām. Beidzam balsot, noraidīts. 150 par, pret, atturas, pārbaudām, pārbaudīsim. Beidzam balsot par 150. Tas ir noraidīts. 151. par pret atturs pieņemts. 152. par pret jāpārbauda 152. Beidzam balsot. Noraidīts. 153 par pret. Atturas pieņemts 154 par pret. Jā, pārbaudīsim 154. Pārbaudīsim to. Beidzam balsot. Noreidīts. NV2 par pretautoras pieņemts. Kompromiss 25 par pret pārbaudām. Nu, pārbaudām 25. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viens, seši, divi, un tas ir papildinājums par pret atturas no. Uh, uh, addition to 25. Mm, kompromisa papildinājums par pret pārbaudīsim. Tātad 25. kompromisa papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. par pret pārbaudīsim. 174. atvainojums. Vajadzētu pārbaudīt. 164. 164. pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 165 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 166 par. Pret. Atturas. Norādīts. Kompromiss 26 par. Pret. Atturas. Pieņemts papildinājums 26. kompromisam par. Pret. Atturas. Pieņemts. 172. Atvainojos, saka priekšsēdētājs papildinājums papildinājumam 26. kompromisam. Sarežģīti par to izteikt. 168. par. 186. atvainojas par pret. Nē, tas mums jāpārbauda. Tātad grozījums 186. Beidzam balsot. Pieņemts. 172 par. Pret atturas pieņemts. 174 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 27 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 28 par, pret atturas pieņemts. Grozījums 188 par, pret atturas pārbaudīsim. 188. Beidzam balsot. Pieņemts. 189 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tas pats vairākums. 29 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Papildinājums 29 kompromisam par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 30 par. Pret atturas pieņemts. Papildinājums 30. kompromisam par pret. Tas ir jāpārbauda. Tātad papildinājums 30. kompromisam. Un beidzam balsot. Norādīts. Nu, Grozījums 200 par pret atturas. Pārbaudīsim. 200. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 202 par. Bet jāpārbauda vēl 201. Mēs pārbaudām 201. Beidzam balsot. Noraidīts. 202 par. Pret. Atturas. Vēlreiz pārbaudīsim. Pārbaudīsim 202. Beidzam balsot. Norādīts. 203 par. Pret. Pārbaudīsim. Ne, nejautāju, kas atturs. Tad 203. Kas par? Beidzam balsot. Pieņemts. 204. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 205. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 205. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 207. par pret atturas pieņemts. 207 par pret atturas pieņemts. Tas pats vairākums. 31. Um, grozījums par pret atturas pieņemts. 217. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 32 par pret atturas pieņemts. 219. papildinājums 32. kompromisam par pret. Pārbaudīsim. 219. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz 224. par pret atturas pārbaudīs, pārbaudīsim vēlreiz. 224. Un beidzam balsot. Noraidīts 225 par pret atturas pieņemts. 226 par pret pārbaudīsim. 226. 226. Beidzam balsot. Norādīts 227 par pret atturas norādīts. 228 par. Pret. Pārbaudīsim. 228. Pārbaudam 228. Beidzam balsot. Noraidīts 229. par. Pret. Atturas. Atkal pārbaudīsim. 228. Nav īsti skaidrs. 229. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 230. par. Pret. Atturs. Jā, jāpārbauda tomēr. Nav īsti skaidrs. 230. 230. Beidzam balsot. Noraidīts. 231. par. Pret. Noraidīts. Kompromiss 33 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 33a par. Pret atturas pieņemts papildinājums kompromisam 33a par pret atturas pieņemts, 240. par pret atturas pārbaudīsim. 240. Beidzam valsāt. Noraidīts. 241 par pret atturas pieņemts, 243 par pret atturas pieņemts, 244 par pret atturas pieņemts, 245 par pret atturas jāpārbauda. Pārbaudīsim. 245. pārbaudam, 245. beidzam balsāt. Pieņemts 246. par pret atturas. Pārbaudīsim 246. Beidzam balsot. Noraidīts. 247 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 247. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 34 par. Priekšsēdētāji, kad jūs ziņojat rezultātus, mēs to varam redzēt uz ekrāna, jo pēdējos divus uh, balsojumus mēs neredzējām skaitliski, vai mēs varētu redzēt skaitļus. Okay. Yeah. Okay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 pret atturas pārbaudām. 257. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. kompromiss par pret pārbaudām. 257. 35. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss par. Pret. Pārbaudām. 36. kompromiss. Tas ir kompromiss. Pārbaudām 38. kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. 265. un 268. Against. Pret. Pārbaudām elektroniski. Divi grozījumi. Pārbaudām divus grozījumus. 265. un 268. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais 267. par pret atturas. Pārbaudām. 267. I closed the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 268. Nē, saka priekšsēdētājs. Mēs ejam pie. Pāriem pie 268. Par pret. Pārbaudām. 268. Beidzam balsot. Vienu mirkli. Nav iespējams šeit Tas ir tas pats, kas notika pirmīt. Man nebija iespējas nobalsot pirms balsojums tika slēgts. Es saprotu, kolēģi, tā ir problēma. Es neslēdzu balsojumu. 268. 268. un mēs atgriežamies atpakaļ pie 268. bet tagad jūs varbūt varētu pārsēsties un citā sēdeklī. Paņemiet savu balsošanas karti un lūgsim mūsu dienestus satrisināt šo jautājumu. Uh, if you could sit in different place. Ieņemiet citu sēdekli. Okay. Kolīgi Tamburano, is it okay now? Vai kolēģi Tamburano viss ir kārtībā tagad? Mēs atgriežamies pie balsošanas grozījums 268 pārbaudījām 268. grozījumu un balsojumu atkārtojam. Beidzam balsot. Nav raidīts. 269. Par, pret, atturas, pārbaudām. 269. Beidzam balsot. Noraidīts. 270. Pre, par, pret. Pārbaudīsim. Ļoti grūti izšķirt. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 275. par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 275. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. kompromiss. Par pret. Pārbaudām. Ļoti svarīgi pārbaudīt ir 38. kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. 278 un 277. Balsojam kopā par. Pret. Izskatās noraidīts, bet pārbaudīsim. 276, 277. Beidzam balsot. Pieņemts. 281. Pār pret, atturas, noraidīts. 282. par, pret, atturas, noraidīts. 283. par, pret, atturas, noraidīts. NV5 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts 39. par pretatturas pieņemts 289. par pretatturas pieņemts 290. par pret pārbaudām pārbaudām 290. Beidzam balsot. Pieņemts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 Pārbaudām 294. Beidzam balsot. 40. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Papildinājums pie 40. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 302. par pret. Pārbaudīsim. 302. Beidzam balsot. Noraidīts. 303 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Beidzam balsot. 41. E, kompromiss par pret atturas pieņemts, 308. par pret atturas noraidīts, 307. par pret atturas pārbaudām. 307. Beidzam balsot. Pieņemts. 308. par pret pieņemts. 309. par pret izskatās, ka noraidīts. 310. Trīs viens nulle. Beidzam balsot. Noraidīts 42. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 323. Pre, par pret atturas pieņemts. 324. par pret atturas noraidīts.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 kolēģi, mēs atgriežamies atpakaļ 328. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 330 par. Pret. Atturas pieņemts. 332 par. Pret. Atturas pieņemts. 333 par pret atturas pārbaudīsim 333. Beidzam balsot. 334. par pret atturas pieņemts. 43. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 against abstention accepted. One, uh, uh, uh agree 13 in favor. Agri 13 par pretaturas pieņemts, Agri 14 par pretaturas pieņemts, Agri 5 par pretaturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret. Pārbaudām 12. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 14 par. Pret. Atturas noraidīts. 5. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Par. 6. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 7. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais kompromiss par preces atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss par preces atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par preces atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par preces atturas pieņemts. 42. grozījums pārpretaturs pieņemts, 12. kompromiss pārpret Pārbaudām. 12. kompromiss. Pārbaudām. Pieņemts. 48. par pret atturas pārbaudām. 48. Beidzam balsot. Piecdesmit pirmais par. Pret atturas um, pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Par, pret, atturas. Pārbaudām 58. Un lūdzu celt rokas sirsnīgi. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsojam elektroniski. Personāls balsojums turklāt. Personāls balsojums. Sākam balsot. All vote. Has anybody voted? The vote. 34, 30. Beidzam balsot. 34 pār 30 pret. Paldies! Lielisks balsojums, nebija viegls. To, to say... Atvainojiet, mūsu lielais darbs vēl nav galā. Pāriem pie Markusa Pīpers ziņojuma par energoefektivitātes direktīvu. Dear friends, let us start. Dargie draugi, mums jāsāk. Es saprotu, ka daudzi no jums uh, bija pazuduši. Bet, nu, Tagad tiešām jāstrādā. 46. par, pret, atturas pārbaudīsim. Lūdzu, apsēdieties visi un pārbaudam 46. Beidzam balsot. Noraidīts. 42 par. Paret. Atturas. Noraidīts. 41 par pret. Pārbaudīsim. 40. 41. I close it. Beidzam balsot. Noraidīts. 43 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 45 par. Paret. Atturas. Noraidīts. 44 par. Paret. Atturas pieņemts. 40 par. Paret. Atturas pieņemts. 47 par. Paret atturas, pārbaudīsim 47. Dārgie kolēģi, pirmajā rindā. Jā, arī jūs varat balsot. Gīre kungs, Blanka Lopes kungs, man tas ļoti palīdzētu. Jūs nebalsojat, un es uh, zaudēju kontaktu ar visu S un D, un tā ir jūsu vaina. Atvainojiet. Nu, tagad um, beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts. 49 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss mīnus 3 par. Pret atturas pieņemts. NV2 par. Pret atturas. NV2. Mums jāpārbauda NV2. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts trešais kompromiss par paret atturas. Pieņemts. Dārgie kolēģi no PP e grupas, ja jūs varat balsot, tad jūs man ļoti atbalstītu šajā, šādā veidā. Jūs abi no abām pusēm, tā teikt, lūdzu. Kur mēs bijām?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 4, 2, 1 mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 3A par, pret, atturas pārbaudīsim. Kompromiss 3A. Beidzam balsot. Pieņemts. NV 422 par pret atturas. NV42 tātad pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 16a par pret atturas. Ček. 16. A pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 65 par. Pret. Atturas mums atkal jāpārbauda. 65. Beidzam balsot. Pieņemts. 68 par. Paret. Atturas. Pārbaudīsim. 68. Nu jā, ātrāk nesanāk. Beidzam balsot. 65. Čet, ceturtais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss 4A par pret atturas. Jūs esat sadalījušies pa politiskam grupām 4A kompromiss. Pārbaudīsim to. Grūti, ja ir tāds mm, sadalījums. No S un D rindām viena balss par daudz. Okay. Okay, that's good. I... Labi, beidzam balsot. Pieņemts. NV43 par pret atturas pieņemts. NV10 par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4B par. Pret. Pārbaudēsim 4B. Kompromiss 4B. Beidzam balsot. Pieņemts. 232 grozījums par pret atturas pieņemts. Nine will be voted as addition. Ah. Uh, colleagues, NV49. Un kolēģim NV49. Par to jābalso kā par uh, papildinājumu. Tātad NV49 par pret. Nu, pārbaudīsim. 40, NV49. Beidzam balsot. Pieņems 77 par. Pret. Atturas pieņemts. 78 par. Pret. Atturas pieņemts. 79 par. Paret. Atturas noraidīts. Neviens. 821 pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 82 par pret. Mm, pārbaudīsim. 82. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 83 par. Pret. Nā, turas pārbaudīsim 83. Mm, beidzam balsot S un D, joprojām viena balss par daudz. Tagad beidzam balsot un pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas pieņemts. 99 par, pret, pārbaudīsim, jo nav īsti skaidrības. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz. NV 22 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts. 31 pār, pret, atturs pieņemts. 102 par, pret, atturs pieņemts. 103 par, pret, atturs pieņemts. 104 par, pret, atturs pieņemts. 105 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss 7 par, Labi, 1,05. Mēs pārbaudīsim. 105. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 117 par pret atturas pieņemts pieņemts. 1, 1, 8 līdz uh, 100, 1, 2, 1 tātad uh, blokā par, pret, pārbaudīsim četrus grozījumus, par ko balsojam blokā. Beidzam balsot. Noreidīts. 122 par paret. Atturas noraidīts. 124 par paret. Atturas noraidīts. Labi. 124. Pārbaudam. Beidzam balsot ir noraidīts. 1, 2, 3 par, pret, atturas pārbaudīsim. 1, 2, 3. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Astoties kompromiss par paret atturas pieņemts. 1, 2, 8 par, pret. Nu, tas gan ir jāpārbauda 128. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tad mēs turpinām ar 1, 3, 6. Nē, saka priekšstāties, 9. kompromisu mēs turpinām. 1, 3, 6. Devītais kompromiss. Devītais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 1, 4, 9 par. Pret. Atturas pieņemts. 1, 5, 0 par. Pret. Atturas pieņemts. 1, 5, 1 par. Pret. Atturas noredīts. Kompromiss 10 par pret eh, atturas pieņemts. 159 par paret. Pārbaudīsim. Labāk pārbaudīt. 159. Sākam balsot. Ček. Un beidzam balsot. Ir pieņemts. 154 otrā daļa par. Pret. Pārbaudīsim arī šo. 154 otrā daļa. Otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. NV39 par. Paret. Atturs pieņemts. Envi 40 eh, pieņemts, NV 48 par, par eh, pieņemts, kompromis 11 eh, pieņemts, 1, 7, 4 par, par retatūras pieņemts, 1, 7, 7 par, par retatūras pieņemts, kompromis 12 par, par retatūras pieņemts pieņemts 184 par pret. Pārbaudīsim. 184. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 185 par pret atturas. Pieņemts 187 par pret pret atturas noraidīts. 192 par pret pārbaudīsim. 192. Beidzam balsot. Noraidīts. 189 un 190 identiski. Balsojam blokā, tas ir kopā par pret atturas pieņemts. Un tagad 13. kompromiss par un pret atturas pieņemts. 200 par par ret. Pārbaudīsim. 200. Beidzam balsot. Un nu, tas gan bija balsojums noraidīts. 205 par pret atturs pieņemts. 202 par pret atturs pieņemts. 203 par pret. Pārbaudīsim. 203. Beidzam balsot. Noraidīts. 204 par. Paret. Mm, it kā noraidīts, bet pārbaudīsim labāk. 204. Beidzam balsot. Tiek noraidīts. 206 par. Pret. Atturas noraidīts. Tas pats vairākums un 207 par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 14 par. Pret. Atturas pieņemts. 207 par. Pret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 pārbaudīsim. 226 mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Tā tad 2, 3, 0 par, pret, atturas noraidīts. 2, 3, 1 par pret atturas pieņemts. 2, 3, 3 par pret atturas pieņemts. 2, 3, 5 par pret pārbaudīsim. 2, 3, 5 mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 236 par. Pret. Atturas pieņemts. 237 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 16 par. Pret. Atturas noraidīts. 2, 3, 8 un 2, 3, 9 identiski. Grozījumi balsam kopā par. Pret. Pārbaudīsim 2, 3, 8, 2, 30, 2, 3, 9, kas ir identiski. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 4, 1 par Pret. 2, 4, 1 pārbaudīsim. 2, 4, 1. Beidzam balsot. Noraidīts. Bija skaidrs. Tagad 2, 4, 2 par. Paret. Atturas. Pārbaudām. 2, 4, 2. 4-2. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 243 grozījums. Tas ir par, pret, atturas. Dārgie kolēģi, jums jāceļ rokas augšā un netrauciet lūdzu, netrauciet šo procedūru. Es saprotu, dargie draugi, itra komitejas sanāksmes ir ārkārtīgi interesantas, eh, bet eh, tagad mēs balsojam un visi jāredz. 2, 4, 3 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nebija skaidrs. Beidzam balsot. Noraidīts. 244 par. Pret. Atturas noraidīts. Vairākums. Te mums bija 245 par. Pret. Atturas. Pieņemts šoreiz. 246 par. Pret Atvainojiet, cik priekšsēdētājs, nē. But stands alone, stands alone. Yeah. But 246, 246. Eh, it falls because this was adopted. Ah, okay. Sorry. We should not vote to. Atvainojiet. Par 246 mums nav jābalso. Nav jābalso. 248. Par? Pret? atturs pārbaudīsim 248. Beidzam balsot. Noreidīts. 17. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 257 par, pret, Atturas noraidīts 258 par, par pret atturas pieņems 262 par, pret atturas pieņems kompromiss 10a par, pret atturas pieņems sadalījums mums te pastāv pa politiskām grupām par 10A. Mums e, kompromisu mums, mums jāpārbauda situācija. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18 par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums 267 otrā daļa par pret atturas noraidīts. 266 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 269 otrā daļa par pret atturas noraidīts. NV13 par pret atturas. Atturs pieņemts. NV 32 par. Paret. Atturas pieņemts. NV 52 par. Pret. Atturas pieņemts. 274 par. Pret. Atturs pieņemts. 275 par. Pret Pārbaudīsim. 275. Pārbaudīsim. 275. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 267 par pret, turas pieņems 267 par pret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 pret. Atturas pieņemts. NV 15 par pret. Atturas 15. Um, pieņemts. Grozījums 291 par pret. Pārbaudīsim. Grozījumi 291. Beidzam balsot. Noraidīts. 293 par, pret, atturs pieņemts. 294 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss 19a par, pret, atturas pieņemts, bet, bet pārbaudīsim. Kompromiss 19a. 19a. Beidzam balsot. Ja ir pieņemts. Grozījums 295 par pret. Noturas noraidīts. 297 par pret. Atturas pārbaudīsim. 297. 297. Beidzam balsot. Noraidīts 298 par. Paret atturas pieņemts kompromiss 19b. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 20 par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts 3131 daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa 3132 otrā daļa par pret atturas noraidīts. 3, 1, 3, 2 daļa Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Es un te joprojām pār daudz balsu. Beidzam balsot noraidīts. 314 pār. Par ret. Naturas noraidīts. 315 pār. Par ret.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 pret atturas pieņemts 3-2-0 par paret pārbaudīsim 3-2-0 beidzam balsot noraidīts 3-2-1 eh, par paret pārbaudīsim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 Pārbaudīsim. 3, 2, 5. Pārbaudām. Beidzam balsot. Vai dienu? Atvainojiet. Ir gan noraidīts. 3, 2, 6 par. Paret. Atturas noraidīts. 3, 2, 7 par. Paret. Atturas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 Paret. Atturas. Pieņemts. NV54 par. Paret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 1 par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 18 par. Pret. Atturas pieņemts. 19 mm, par. Paret Nu, visdrīzāk noraidīts, bet pārbaudīsim 19. Pārbaudām 19. Beidzam balsot. Ir noraidīts, mm, bet pavisam neliela starpība. 20 eh, par pret uh, ir noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 28 par Paret. Atturas noraidīts. 29 par. Paret atturas pieņems. 31 par. Paret. Atturas. Jāpārbauda. Lielas domstarpības politisko grupu vidū. Tā man informē.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 atturas pieņems, 36 par, pret, atturas pieņems, 37 par, pret, atturas pieņems, 38 par, pret, atturas pieņems, 39 pirmā daļa par, pret, Atturas pieņemts. 39. Otrā daļa par paret. Atturas. Pārbaudīsim gan otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pretaturas pieņemts eh, par 7 par pretaturas pieņemts, 8 par pretaturas pieņemts, 9 par pretaturas pieņemts. Tagad 9. Pārbaudām 9. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts 10 pret atturs pieņemts, 11 par pret atturs pieņemts, personāla balsojums elektroniski par galīgo teksta projektu. Mēs balsojam par Markusa Pīpera ziņojumu. Beidzam balsot. 34 par, 25 par ret. Un uh, vienam deputātam atturoties ir pieņemts. Mēs turpinām ar nākamo balsojumu, kā es teicu, es teicu, ka būs divas stundas. Es jums tā teicu. Uh, probably we will visdrīzāk mēs pabeigsim ātrāk nekā divu stundu laikā. Un tagad pāriesim pie Levandovska ziņojuma par pēcvēlēšanu pārskatu DFS 2014. 20. gadam. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par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 Eh, noraidīts 11. pārpret atturas pieņemts, 13. pārpret atturas pieņemts, 2. kompromiss pārpret eh, atturas pieņemts, 16. pārpret atturas noraidīts, 3. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 21. pārpret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 pret. Pārbaudām 27. Pārbaudām 27. Beidzam balsot. Noraidīts 28. par. Pret atturas noraidīts 29. par. Pret atturas pieņemts Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts. 35. 33. par pretaturas noraidīts. 5. par pretaturas pieņemts. 37. par pretaturas pieņemts. Sastais kompromiss par pretaturas pieņemts. 40. kompromiss ar motisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret motisku grozījumu? Visdrīzāk jūs zināt, kāds ir motiskais grozījums. Neviens neiebilst. 40. grozījums kopā ar motisko gro, eh, paldi, eh, par pretaturas pieņemts, 42. par pretaturas pieņemts. Elektroniskais balsojums, gala balsojums. Tas ir šodien pēdējais balsojums. Ļoti žēl būs, kad mēs pabeigsim balsošanu. Accept. Beidzam balsot. Apsveicam.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Mēs, mums ir atlikušas 34 eh, eh, minūtes trim punktiem. Esam pārliecināts, ka itre komitejas ir spējīga darīt brīnumus, ja mēs esam labi organizēti. Pirmais no tiem E, tā ir tie trīs informācijas e, jautājumi bez garām diskusijām, ja neiebilst. Tad e, pirmais no tiem ir Jeržīs Buzeks, Adams Gereks un Frederiks Fēderle. Trīs punkti. Apsolu, ka, ka es runāšu piecas minūtes. Tas ir 2017. gada budžets, mandāts trilogam ļoti svarīgs punkts no itre komitejas puses, ko es iekļāvu itre atzinumā. Iespējams, jums tas ir svarīgi, ja jūs vēlaties man ko jautāt, tad es atbildēšu ļoti īsi. Pirmkārt, mums ir jāpanāk, lai nākošā gada budžets veicinātu izaugsmi kas būtu balstīta uz zināšanām, iekļaujoša, eh, visaptveroša un gudra. Tālāk, šādas izaugsmes sasniegšana ir nepieciešama pienācīga un veiksmīga daudzgadīgo programmu tādu kā eh, kosme apvārsnes un citu darbību. Nākošais punkts. Lai at restaurētu budžeta līnijas apārsim 2020 un Connecting Europe. Šeit ir runa par restaurēšanu. Apārsim 2020. tā panākumi ir tikai 13-14% salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu, tā tad panākumu līmenis ir krietni zemāks. Un nepieciešams, nepietiekams finansējums visdrīzāk ir līdzatbildīgs faktors, un tas apdraud Eiropas izpētes jomu. Tas varētu būt mums bīstami. Nākošais punkts aicināju sniegt pietiekami resursus ENISai, kas ir aģentūra informācijas drošībai. Es gribētu ziņot par detaļām, kas ir apspriest citre komitejā, ko jūs varētu izprast, un es varu arī atbildēt uz jautājumiem, ja jums tāda būs. Piektais punkts - enerģijas jomā. konkurēts enerģijas tirgu ir priekšnosacījums enerģijas savienības sasniegšanai. Enerģijas tirgus varētu būt iekļauts ik vienā punktā. Tas ir eh, pašsaprotami, drošība, efektivitāte, kopīgi pētījumi. Un tas ir saistāms kopā ar kopēju interešu projektiem. Sastais punkts man atzinumā. Es aicināju piešķirt pietiekams resursus Eiropas aģentūrai sadarbībai ar enerģijas regulatoriem atcēru. Jūs zināt, ka no atcer ir atkarīgs praktiski viss. Iekšējais enerģijas tirgus, attīstītas infrastruktūras, vairuma tirgus enerģijā uzraudzība un arī e, pārvades izmaksas. Sadarbība starp enerģijas regulatoriem ir ļoti nozīmīga mūsu prāt. Un septītais punkts, kas ir pēdējais, es vērš uzmanību uz ITER programmas pieaugušo nozīmi. Jūs uh, saprotat, ka tā nav ITRE, bet ITERS, eh, tā eh, tikai viens burts, bet ārkārtīgi liela atšķirība. Un mēs apzināmies, cik būtiski ir šis jautājums, lai varētu mazināt kavēšanos ar maksājumiem. Tātad šeit ir septiņi lielie punkti, un ja to sakarā jums ir jautājumi tādā gadījumā, uzdodiet jautājumus, izsakiet aizrādījumus vai savu viedokli. Neviens no zāles nevēlas izteikties, nē, var būt tomēr Teličkas skunks priekšsēdētāji ļoti īsi. Es saprotu, ka laika ir maz. Es vēlos pateikties par sagatavoto projektu un no savas puses es varu parakstīties zem šī teksta. Tomēr trīs punkti, manuprāt, ir jāskata detalizētāk jūsu projektā. Investīcijas izpētē un inovācijā ir kritiski svarīgas Eiropas Savienības konkurētspējai, kā arī nozars nākotnē. Tāpēc Eiropas Savienībā mums ir jānodrošina pietiekams finansējums šai jomai. Nākošais ir MVU. Es zinu, ka jūs, ka mums ir vēlreiz jāpārliecina e, vienam otru par to, ka MVU ir ekonomikas mugurkauls, ir um, programmu šajā sakarā, bet ir arī jāparedz riska finansējums šajā sakarā. Un treškārt vēlos pasvītrot pietiekama finansējuma nozīme projektiem, kas veicinātu mūsu enerģijas pārveidi, un konkrēti es šeit domāju cirkulāro, jeb aprits ekonomiku, Tas ir ne tikai viens no prioritāriem jautājumiem, bet tā ir joma, kurā var nodrošināt izaugsmi, un mums vajadzētu domāt par finansējumu šajā sakarā. Tie bija trīs elementi, kurus es gribētu pievienot un kopumā varu piekrist jūsu sacītēm. Paldies, kolēģi! Bez kavēšanās mēģināšu atbildēt. Pirmka, pirmais punkts. Visdrīzāk par to ir jāsaka vairāk. MVU ietilpst kosmē, jo uz to koncentrējas galvenā uzmanība un aprits ekonomika. Par to galvenokārt atbild NV, bet mēs no savas puses varam kaut ko pievienot. Es sagaidu, ka NV komiteja nāks klajā ar kaut ko patiesi būtisku par aprits ekonomiku. Bet katrā ziņā uzklausu jūs ieteikumus. Piekrīt priekšsēdētāji, bet es aprits ekonomiku gribētu skatīt līdzsvarotā veidā gan no apkārtējās vidas viedokļa, atkrituma pārstrādes, gan arī nu, kā industriālu jautājumu. Un esmu gandarīts, ka jūs pieļaujat tā iekļaušanu. Paldies! Nākošais deputāts Margals, paldies! Priekšsēdētāji ļoti īsi es varētu atbalstīt tos punktus, kurus jūs tikko skaitījāt, izņemot uh, to, kas attiec uz ITER, kur mūsu, kur mēs paudām citu viedokli. Katrā ziņā šķiet, ka pilnīgi noteikti ir jāatgādina, ka mums ir jāņem vērā ziņojumi Eh, ko sagatavo revīzijas palāta. Un tas viss, visā, kas attiec nākošā gada budžetu. Gribētu pievienot vēl vienu konkrētu jautājumu. Eh, pirmkārt, šis būs pirmais pēc DFS eh, gads, un mēs jau uh, liksim lietā tās sekas, kas izriec no e, DFS pārskatīšanas, un tāpēc ir jāvrīkojas ļoti e, vērīgi. Es tagad saku vīrīgi, bet redzēsim, kā šīs tendences konkretizēsies un kādas būs e, strateģiskā līnija vai. E, kā tiks pārskatīti finanšu instrumenti, ieteikumu uz apārs 2020 un tā tālāk. Savukārt es domāju, ka pirmajā gadā pēc Parīzes konferences mums būs jāņem vērā tas, kādi ir mūsu pirmie soļi, piemērojot eh, politikas, kas attiec uz klimata pārmaiņām. Tāpat arī jāņem vērā jaunās nostādnes un nepieciešamības rūpniecības politikā. Tas nozīmē inversijas energoefektivitātē un arī ar rūpību izturēties pret uh, reģionālās konverģences programmām, lai mazinātu atšķirības starp Eiropas reģioniem, bet mums ir, būs jākonkretizē arī šīs nostājas. Paldies! runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Revīzijas palātas gadījumā jautājums plaši tika apspriests budžeta komitejā, kura sagatavoja galveno atzinumu, kā jūs to zināsiet, un es, protams, ņemu vērā to, ka tam ir jākalpo kā pamatam mūsu spriedumam. Bet ļoti svarīgi bija ņemt vērā kavēšanos ar naudas izmantošanu, bet, protams, vidusposma pārskats eh, sekas un pārējie mūsu diskusijas rezultāti, rūpnieciskā politika, efektivitāte varu šeit pilnībā jums piekrit, piekrist. Nākošais deputāts Mankā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi skaidri atceramies to, kā 14. gadā Eiropas Savienība bija ar miljoniem lielu neizmaksātu miljārdu parādu, vēlāk tas tiks samazinās līdz 20, līdz 17 eh, miljārdiem. Un komisijā vēl uz šodienu nav iesniegusi šo neizmaksājumu sekas no vienas puses pār ieviešanu, otras puses jūs ļoti labi zināt, ja pilsētas pašvaldības neiz, neizmaksā, nesaņem līdzekļus, bet ir jāmaksā piegādātājiem. Tas ietekmē nodarbinātību, tas var izraisīt turpmākus sagrozījumus un problēmas situācijā. Tāpēc mēs gribētu zināmu termiņu dzirdēt analīzē, kāpēc šāda kavēšanās ar maksājumiem notiek, jo pēc trim gadiem iespējams būs citas problēmas Un, ja maksājumi netiek veikti, tad eh, mēs varam saskarties ar jaunām problēmām. Tāpēc es gribētu visu analīzi par pēdējiem gadiem. Domāju, ka jāatkārto mūsu atzinumā tas pats, jo kas ir iekļauts budžeta komitejas atzinumā, jo eh, kaut kas līdzīgs jau tur ir rakstīts. Ne maksāšanas ietekme uz Eiropas budžetu. Varu šeit pilnīgi piekrist jūsu sacītajam. Nākošais ir Benito Zilagā. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Uzskatām, ka Eiropas Savienības budžets enerģijas jomā ir galvenokārt jāvirza uz klimata mērķiem pēc Parīzes eh, vienošanās. Un šajā sakarā, mūsuprāt, svarīgi ir palielināt budžetu izpētēju un konkrēti apvārsni 2020, kas pēdējā gada laikā ir piedzīvojis lielu samazinājumu. Un vēlāk veicināt energoefektivitāti un atjaunīgo enerģiju kvotu attiecībā uz šo jautājumu, arī pašpatēriņu eh, galējā enerģijas eh, kokteilī. No otras puses, par Junkeru investīciju plānu, es domāju, ka eh, tam nav izdevies mobilizēt plašas investīcijas, un tas varētu apšaub, likt apšaubīt pašas Eiropas Savienības finansēšanas metodas. Tāpat arī nav panāktas lielas investīcijas investīcijas tādās lielās programmās kā kosmē priekš MBU un par projektu finansējumu, kas tiks īstenoti. Arī šeit ir atstātas novārtā citas iniciatīvas reģionālā uh, līmenī vai vietēja rakstura projekti. Un visbeidzot, attiecībā uz ITER projektu finansēšanu, mēs, kā jau paudām to iepriekš, pilnībā esam pret šo projektu. Domāju, ka ir jāaptur šī projekta finansējums jo tas ir kā meln, liels melnais caurums enerģijas budžetā. Un kāpēc mēs investēsim projektā, kas virzās pilnīgi pretējā virzienā, nekā mēs esam iecerējuši, kas veido pilnīgi centralizētu dažās rokās enerģijas sistēmu konkrētā fiziskā punktā, un mēs investējam pie viena projektā kur, par kuru ir nopietnas drošības šaubas, un kodolu atkritumu pārstrādes problēmas. Domāju, ka šis projekts ir jāaptur. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Domāju, ka enerģijas un klimata jautājums tiek skatīts ļoti nopietni, tā izskaitā arī manā dzinumā vairāk uh, izpētes apārsnes 2020, bet arī jāpiebilst tas, ka apārsnes 2020 nozīmē 40% vairāk līdzekļi nekā septītajā programmā. Varbūt uh, progress nav pietiekams. Bet uh, tomēr tās ir viens budžets Eiropas Savienība, kas pieaug tik strauji 40%. Var piekrist, ka ITER sakarā šeit ir runa par eh, saplūdināšanu nevis par uh, Eh, dalīšanu, un varbūt mums ir jādomā par šo problēmu vairāk, mēs nedrīkstam to atstāt novārtā. Tā, tā jau ir zinātniska diskusija, un kolēģi, varbūt mēs varam to arī organizēt kapelskundze. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu teikt, ka nu, lielākā daļa nozīmīgo punktu ir uh, definēta, pietiekams uh, finansējums, horizonts 2020 un uh, Connecting Europe Facilities. Jūs norādījāt uz to, ka FC kontekstā uh, liederības koeficients ir nedaudz zemāks un šeit vajadzētu piestrādāt vēl un uh, saskaņot. Uh, vidustermiņa jautājums un pareizi ir teikt, ka gan Enisas vai gan ESAS jautājumos mums ir nepieciešama pietiekama finansējuma nodrošinājuma. Es domāju, ka tie tie nozīmīgākie punkti un tāpat uh, MVU jāiekļauj un aprits ekonomika, kā kolēģi uh, norādīja, gan NDV, gan citos. Uh, kontekstos pat esmu un referenti, un man liekas, ka būtiskākie jautājumi ir pieminēti. Paldies! Paldies! Un tagad atgriežoties pie FC problēmas. Vajadzētu teikt, ka mēs gribētu mūsu naudu, lai mums to atgriež. Tas ir tas nozīmīgākais jautājums. Nu, varbūt nemaz, nevis atpakaļ, bet 10-15 reizes vairāk mūsu budžeta pētniecībai. Tagad kolīčeka kungs lūdzu. Paldies, un es gribētu papildināt Mankas kunga teikto. Mums vajadzētu komisiju aicināt uh, norādīt uz precīzos, precīzo um, summu, cik daudz nav samaksāt rēķinu, un uh, arī aicināt viņus samaksāt šos rēķinātus. Tagad par ITER jautājumu. Kolēģis uh, nezin to, ka uh, tas, uh, kas tika izmeklēts uh, ITER uh, kontekstā, ir uh, apmēram tā, e, it kā saule pārstātu spīdēt. Paldies! to be closer to our sun. I like Tad vēlamies būt tuvāk saulē. Nu, labi, kapelas kundze vēlreiz. No, thank you. Nē, labi. Bez mikrofona turpinam priekšsēdētājs. Uh, well, uh, thank you very much for all your remarks. Paldies visiem par komentāriem. Es uh, ieklausīšos tajos. Paldies! Gala termiņš grozījuma iesniegšanai ir 2016. Eh, gada 24. maijs līdz 18. Eh, vakarā jums ir laiks iesniegt grozījumus. Es domāju, ka varam, varēsim vienoties. Un runājot par pilotu projektu indikatīviem priekšlikumiem, te jums ir laiks līdz 31. maijam. Š šā, šī gada 31. maijam līdz um, tātad 24. maijas uh, pulksten 18 grozējumiem un uh, indikatīvu priekšlikumu pilotu projektam 31. maijas 12. pulksten 12. Tik tālu par um, pilnvarojumu trialogam budžeta komitejai un mūsu atzinumu par šo tēmu. Un tagad es stratēģijā par um, siltumu un augstumu apgādi. Jereks kundze ir uh, referents, uh, kungs ir referents, lūdzu. Uh, uh, Paldies. Man jādara tā, kā jūs pirmie priekšsēdētāji kungs un jāskrien uz priekšu, un nu, nekas cits neatliek. Siltuma augstuma apgādes uh, stratēģijas, kā ar 40% primāras enerģijas izmantošanu, 50% no šīs uh, enerģijas tiek izmantot utilitāriem nolūkiem. Tas nozīmē ka augstuma siltuma apgādes jomā šī stratēģija būs efektīvāka nekā elektroenerģijas jomā. Pagaidām gan par to grūti vienoties. Elektroenerģijas eh, ražošanu varētu harmonizēt, konsolidēt, eh, bet uh, siltuma un augstuma apgāde ir tāda vietēja mēroga problēma, ko, kas jārisina drīzāk arī vietējā līmenī. Te mums ir diezgan diferencēta prioritāšu darbību hierarhija, runājot par visefektīvāko resursu valstīm, kas iestājās ES pēc 2004. gada. Ir te, tas ir termāla ēku modernizācija. Šis ir um, visātrākais un efektīvākais uh, veids, lai limitētu CO2 emisijas un radītu jaunas un daudzas darba vietas. Ka šim prioritārajam nolaukam jāpalielina resursi, finansējums, kas mums ir, un uh, jāceļ tie limiti, kas uh, pa, pašlaik noteikti reģionālajos attīstības fondos. Mums šobrīd ir diezgan lieli ierobežojumi tur paredzēti, un uh, šī ir kļūda, kas ir jālabo. Īpaši runājot par novecojošo dzīvojamo fondu, vēl saglabājas vēl no komunistu laikiem dažās valstīs. Nākamā prioritāte ir ēku modernizācija un koģenerācijas izmantošana. Tā mums jāņem vērā vēsturiskas atšķirības starp rietumiem austrumiem, es runāju par gāzes izmantošanu. Vidusjūras eh, es dalību valstīs eh, pastāv šī pieaugoša problēma, kas saistās ar globālu sasilšanu. Un tas ir saistīts ar nepieciešamību labākai augstuma apgādei. Tā tad jāparedz lielāka kapacitāte tieši augstuma apgādei. Tam ir nepieciešami diezgan visaptveroši instrumenti arī pilsētu vides mērogā, arhitektūras uh, mērogā, jādaudzveido arī augstuma un siltuma apgādes resursi, jāveicina inovatīva izpēta šajā jomā, jāizveido pilnīgi jauna rūpniecība, kas nekaitēs arī videi. Tas ir ļoti svarīgi, un šī ir tāda specializācijas iespēja, tāda niša, uh, kas tagad eh, paveras Eiropā šajā laukā. Es domāju, ka tie ir vēl daži atvērti jautājumi, bet uh, tie tiek izskatīti manā teksta priekšlikumā. Par to varat izlasīt par termiņiem. Termiņš grozījumiem ir 27. Eh, maijs kas nu jau pavisam drīz pienāks. Balsojums itrē komitejā notiks 12. jūlijā. Balsojums plenārsēdē notiks augustā. Lielas paldies, kolēģi! Paldies arī jums par šo diskusiju, un tagad uzklausīsim manu referentus no EPP sākumā. Sādargas kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, varu tikai atbalstīt referentu pie daudziem punktiem augstuma un sil siltuma apgādes jomā. Mums eh, atsevišķi bija runa par abām šiem lietām daudzos kontekstos, daudzās jomās. Un, um, Tagad situācija kopumā ir skaidrāka par ziņojumu. Tur um, tiek pieminēti daudzi svarīgi tehniskie aspekti, bet mums nepieciešams strateģiskāks virziens, um, kas te jāuzsver. Es uzskatu, ka ir jāgroza teksts un īsi pieminēšu dažus punktus, uh, kas mums ir svarīgi. Noteikti ir jāuzsver, ka šī ir diezgan daudzveidīga joma augstuma un siltuma apgāde, un tas atkarīgs no geogrāfiskās situācijas, no klimata, no dalību valsts, no pašvaldībām, reģionalizācijas grāda. Un es domāju, ka šie aspekti ir jāizceļ, ir jāstiprina šī tehnoloģiskā neutralitāte, lai uzsvērtu arī viet, vietējo un reģionālo pašvaldību loma, kura arī ir jāstieprina, lai uh, risinātu siltuma augstuma apgādes jautājumus. Finanšu aspekti arī noteikti jāprecizē. runājot eh, par šiem lietām, tās ir sasaistītas arī klimata pārmaiņām un, un eh, enerģētikas savienībai, un tur mums ir arī enerģētikas eh, regula, kas tiek pārskatīta. Un, um, tas ir direktīvas pārskatīšana, un uh, mums jānodrošina skaidras vadlīnijas, lai palīdzētu pārskatīšanas procesam. Paldies, es uh, lūkšu nākamos kolēģus izteikties ļoti īsi. Alde vārdā Petersen kungs, lūdzu. Paldies um, priekšsēdētājiem. Paldies arī referentam par priekšlikumu. Nu, mēs arī Saprotam, ka siltuma un augstuma apgāde ir um, centrāls uh, temats, runāt arī par drošību, piegāžu drošību, gāzes krīze, un par gāzes krīzēs jums, uh, ja drīkstu vēlētos atgādināt, uh, tas viss saistīts ar apkuri, un mums vairāk jāiegulda atjaunojamajā enerģijā, un šādi mēs padarīsim visu mūsu uh, Eh, enerģetikas sistēmu ef efektīvāku. Un eh, tas arī nozīmē zemākas izmaksas eh, uzņēmumiem, mm, patērētājiem. Šeit Eiropas Savienības loma ir radīt regulatīvo ietvaru, un mūsu ziņojums ir ļoti svarīgs. Teiksim, mums ir direktīva par energoefektivitāti un ēku energoefektivitāti, un Eh, tas arī šeit ir ļoti svarīgi. Konkrēti mērķi mums vajadzīgi siltuma un augstuma apgādēju un integrēt risinājumu, integrēt um, mm, elektroenerģiju no atjaunojamās enerģijas uh, un uh, savienot, savienota transporta sistēma, transporta tīkli integrēti. Un, kā mēs te visā ieskatīsimies un uh, sadarbosimies ar prieku. Paldies! Tagad uh, zaļo N referents Jāvar kungs nav klāt, bet Turmes kungs ir klāt. Jā. Un paldies Gierka kungam. Jā, runa ir par ēkām un uh, finansējumu. Un pie FC mums nav pietiekami daudz projektu naudas, kas ieplūst uh, dzīvojamā fonda atjaunošanai, īpaši Austrum Eiropā. CHP ir jāattīsta ne tikai modernizācija, bet arī uh, pārslēgšanos uz uh, atjaunīgo enerģiju, biomasa, ģeotermāla enerģija, augstuma apgāde ir uh, liela nozīme. Un man ir jautājums jums, kad jūs teicāt, um, ka atbalstāt tehnoloģisko neutralitāti. Gereka kungam ir 15. punkts, un tur rakstīts, mums jāizbeidz ļoti veca aprīkojuma izmantošana. Mums jāturpina izmantot ogles Uh, lai um, apsildītu ēkas Krakova. Šķiet, uh, ir šā, šādi pat noteikumi, ka nu, tā, tā nav vislabākā apkure uh, ēkām, bet, ja jūs sakāt tagad tehnoloģiskā neutralitāte, jūs uh, pret to iebilstat. Es uzskatu, ka jāiestājas par modernākām tehnoloģijām, atvainojiet. Uh, jā, labi. Ernsts kundze, goe, N-referente. Jā, vielen herzlichen. Jā, sirsnīgs paldies. Arī no manas puses paldies. Nu, kopumā gribu teikt, ka daudzos punktos mēs bijām patīkam pārsteigti par šo ziņojumu. Nu, piemēram, mēs domājam tāpat arī, ka energoefektivitātei jāpiešķir liela nozīme gan uh, sildīšanas, gan augstināšanas uh, kontekstā. Atjaunīgās uh, tehnoloģijas jāizmanto augstumapgādes un citās jomās pētniecībā. Tām jāpiešķir lielāka nozīme. Mēs tāpat arī atbalstam EFKA un ES fondu jautājumu, tāpat arī ierobežojumus. Uh, gadījumos, kad mūsu prāta darbība nav īsti veiksmīga, bet ir arī pāris nu, tādu jautājumu, kuriem nepiekrītam. Nu, piemēram, uh, atkal fosilo izeivielu izmantošana. Mūsuprāt, tas ir sarežģīti, tāpat arī sašķidrinātās gāzes izmantošana. Nu, man liekas, ka šeit ir nepieciešami konkrēti. Uh, jautājumu, it īpaši par atjaunīgiem energonesojumiem jābūt skaidrākam un jānoriet arī virziens, kādā strādājam. Tāpat arī attiecībā uz parastajām uh, spēkstacijām šeit tām tiek piešķirt noteikti loma. Man liekas, ka no tā jāatsakās. Tādēļ es domāju, ka ja mēs uh, diskutējam par šo stratēģiju un runājam par šādiem jautājumiem, tad, nu, manā skatījumā tikai tad tas ir liederīgi, ja mēs patiesi virzamies šajā virzienā un arī pārdomājam par to, kā mēs jautājumā par atjaunīgām enerģijām varētu virzīties uz priekšu un arī uh, labāk strādāt ar energo efektivitāti. Tam ir nepieciešama vairāk līdzekļu un arī jā, spēj uh, nu, pārvarēšanas jautājumu. Un tas nav saistīts ar uh, komunismu pēc uh, izmaiņām daudz uh, ēku ir. Uh, uzcelts, kurās energoefektivitāte ir nepieciešama. Tātad ir nepieciešama konkrēta pieeja, un man liekas, ka par to vajadzētu arī uh, censties, to vajadzētu censties sasniegt. Paldies! Es lūgtu tulkus palūgtu nedaudz ilgāk. No nu, aptuveni desmit minūtes. Tā ir neparasta situācija. Mēs pārāk ilgi balsojam. Nevaram pabeigt laikā. Nu, es ceru, ka jūs mūs izpratīsiet. Un tā tad mēs paliekam vēl desmit minūtes un diskutēsim. Nākamais runātājs ENF vārdā Kapelskundze. Paldies, priekšsēdētājkungs. Kā jau teica, 50% energopatēriņa tiek izmantotas siltuma un augstuma apgādam. Tas ir lielākais atsevišķais patēriņa sektors Eiropā un tādēļ ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka nozīmīgi galvenokārt ir četri jautājumi, un ziņojumā tie jau ir diezgan labi uzsvērti. No vienas puses ēku siltināšana nozīmīgi CO2 samazināšanai un uh, efektīvai energo izmantošanai, tāpat arī direktīva energoefektivitātei ēkās. Jūs zinat, ka refit programmā šīs direktīvas īstenošanas līmenis, mēs jau pieminējam to citās diskusijās šodien, ir relatīvi zems. 1,2% maksimāli uh, tiek uh, renovēta ēkas gadā, un tas ir tāds pamazs, un tas norāda uz to, ka siltums un augstums it īpaši. Um, Izolācijas jautājums uh, dalībvalstīs tiek ļoti dažādi skatīts. Otrs jautājums - inteliģentās ēkas un sistēmas, lai energo pieprasījumu uh, optimizētu. Šeit ir nepieciešams pietiekam daudz līdzekļu pētniecībai un zinātnei līdz tekus uh, regulatorijam ietveram. Trešais punkts ir augstuma ražošana, tīpaši dienvidu valstīs, tas ir ļoti nozīmīgi, un šeit mums ir jāraugās uz cirkulācijas sūkņiem ar augstu lidrības koeficientu. Tie ir labāk jāizpēta. Un ceturtais pēdējais - labāka izmantošana saules paneļiem individuālajai lietošanai, proti labāka iespēja ražot decentralizētu enerģiju. Paldies, paldies par jūsu piezīmēm! Vēl divi individuāli runātāji. Katram minūti. Nevairāk. Blanko Ropes un Kolīčeka kungs. Nē, Mr. Kohlīček, one minute. Nē, Kohlīčeka kungs, 1.30. Jā, paldies. Šis eh, ziņojums eh, ļoti. Mm, pamatoti nodarbojas ar tehniskajiem risinājumiem, taču tas ir tikai viens no trīs aspektiem, un pirmais un absolūti aps nozīmīgākais aspekts stratēģijai ir teorētisks pētījums. Nu, piemēram, Dresdens universitātē ir uh, izskatīta uh, enerģijas izmantošanas, uh, ražojot uh, enerģiju, gan siltumapgādam, gan augstumapgādam. Es rakstīju par to doktoru uh, disertāciju, esmu ļoti nodarbojies, uh, intensīvi nodarbojies ar to. Praktiskie risinājumi šeit ir ļoti labi norādīti, bet, piemēram, netiek uh, norādīts uz um, blakus produktiem, piemēram, uh, siltumsūkņos. Uh, Notekūdeņos ir daudz izmantojamu uh, elementu, bet arī šie uh, notekūdeņi var būt mm, diezgan bīstami. Mm, ir jāizskata tuvāk šis jautājums, tātad teorētiskais jautājums un arī notekūdeņi no otras puses. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas pārstāvi. Donelī kundze direktora? Nē, viņas šeit nav. Vai ir kāds no komisijas, kas gribētu pāris vārdus teikt? Think, uh, yeah. Jā, es varētu uzstāties īsi. Mēs uh, visu atzīmējam mm, komitejas uh, kolēģi viedokļos. Mēs uh, tad mēģināsim šo ziņojumu vēl mm, attīstīt, pielāgot un uh, Ņemsim to vērā, formulējot augstumu siltumu apgādes stratēģiju. Es nezinu, vai man tagad uh, ir laiks, lai rēģētu uz atsevišķiem komentāriem. Kopumā šķiet mums ir vienošanās. Mm, nu, protams, energoefektivitāte ir primāra loma, tas kā rākas, uh, remontdarbus, sanācijas darbus, uh, konversijas eh, efektivitāte, mm, enerģijas saražošana, saražošanas veidi. Tā kā es gaidīšu jūsu apstiprināto komitejas ziņojumu. Labi. Nu, tad referenta kungs lūdzu. Paldies. Tik tiešām pavisam īsi. Es domāju, ja mums būtu laiks, tad mēs varētu daudz ilgāk un interesantāk diskutēt, bet, nu, tie tehniski nekas jauns te netiek piedāvāts šajā dokumentā, mēs zinām, kā notiek apkure, kāda resursa tam tiek izmantot atkarībā no valsts, kurā atrodamies, atkarībā no tā, kas ir pieejams konkrētā valstī. Bet kopumā šajā kopumā ainā es eh, saskatu vienu faktoru, kas ir eh, dominējuši, proti jāsaliek prioritātes pareizi. Un eh, runājot ar ANU referentiem, es ceru, ka spēsim vienoties par prioritātēm. Viena no prioritātēm noteikti ir ēku modernizācija, jo paskatieties uz ēkām Briselē, teiksim. Uh, Kā mm, veikt siltumizolāciju šajā sākās? Mm, tā ir problēma. Nu, nu, ir daudz vecāku, vēsturisku ēku, eh, kam šī siltumizolācija nepieciešama. No otras puses, eh, mums arī ir eh, pēc 2004. gada paplašināšanās valstis, un šajās valstīs ir mm, veseli kvartāli. Uh, bieži, eh, kur katra ēka ir jāmodernizē. Nu, tad kāda jēga ir eh, kurināt, ja eh, nav nodrošināta izolācija. Teiksim, par tādām lietām jārunā un jāvienojas pirms iet tālāk. Un ten jāvienojas tātad par konkrētiem īstenošanas instrumentiem. Labi, paldies jums. Referentkungs Adam Gīrek. Atgādināšu termiņš grozējumiem 27. maijs 2012. Un uh, balsojums itrē 12. jūlijas šogad, protams, un balsojums plenārsēdē visdrīzāk septembrī. Labi, paldies. Uh, tā mēs uh, izskatām, noslēdzam 12. punktu izskatīšanu un pāriem pie 13. punkta. Uh, Izmaksas efektīvas emisiju, uh, efektīvi emisiju samazinājumi un zem oglekļa investīcijas. ETS ļoti, ļoti nozīmīgs ziņojums. Um, un es vēlos atvainoties itre referentam Federlei kungam un visiem ēnu referentiem. Šodien mums vienkārši nav laika, lai to izskatītu. Es varu ierosināt uzlabojumu nākotnē. Nu, vispirms mums jāatliek šī diskusija līdz 13. 14. jūnijam, kad uh, notiek nākamā itra komiteja sanāksme. Tas uh, nepaies uh, vēl ne mēnesis, trīs nedēļas aptuveni. Nu, tad mums jāmaina arī grozam iesniegšanas termiņš uz 15. jūniju, dienu pēc nākamās itra komiteja sanāksmes. Šis ir mans priekšlikums, nekāds cits iespējas mums starp citu nav. Ja varu Federlei kungu pavisam īsi izteikties, izklāstīt varbūt jūsu redzējumu. Paldies priekšsēdētājiem. Interesanti. Eh, valdības NVO noteikti nožēlos, ka šodien diskusija nav notikusi, bet, nu, no Es saprotu apstākļus, es piekrītu tam, ka jāatliek uh, diskusija un ka jānotiek pamatīga diskusija, jo ESETS e ir ļoti svarīga lieta. Man cerams, ka spēsim situāciju izdiskutēt ar ANU referentiem, mēs par, varēsim vienoties un ziņot visiem par dienu, kad notiks diskusija, un labi, ka grozījuma iesniegšanas termiņš tiek arī pielāgots, jo, protams, visiem jābūt iespēja rēģēt. Nu, tiešām žēl, skumji. Uh, runāt par kolēģiem, kas nepacietību gaidīja diskusiju šodien, bet labāk tomēr to atlikt, nevis uh, to ļoti, ļoti sasteigt izskatīt tagad. Mēs vienkārši ne, nevarēsim visu izrunāt pēc būtības. Paldies um, mm, jums, saka priekšsēdētājs, vispār. Uh, mēs pie šī punkta varam atgriezties arī Strasbūrā organizēt papildu sanāksmi konkrēti par šo punktu. Un iespējams šajā gadījumā daudzi citi dalībnieki, kas šobrīd ir zālē, nevarēs piedalīties Strasbūras sanāksmē. Nu, nu, es nezinu, varbūt tiešsaistē viņi varēs sekot līdzi. Bet tā arī būtu iespēja. Un tā mēs ļoti drīz izvērtēsim, kā labāk rīkoties, un uh, paliksim kontaktā gan ar jums, gan ar ēnu referentiem. Atvainojiet vēlreiz um, visiem tiem, kas gatavojas uz diskusiju šodien. Mēs nevaram turpināt. Paldies par rītra komiteja sanāksmi. Paldies arī tulkiem, saka priekšsādātājs. Uh, kas eh, mums piešķēra papildu 13 minūtes. Nākamā sanāksme notiks 13. un 14. jūnijā Brisele vai iespējams ātrāk Strasbūrā. Paldies!